Liebe Kolleginnen un Kollegen, die Sitzung ist wieder. Godātie kolēģi, atsākam sēdi. Un deputātu klātbūt šķiet vēl eh, ir procesā. Savukārt vakardienas sēdes protokols ir jau izdalīts, un līdz ar to, ja nav iebildumu, iebildumu nav,